Well, good evening, everybody. Labu vakaru visiem. Eiropas brīvības un tiešās demokrātijas grupas vārdā gribētu teikt, lūko, mūsu visu vārdā mēs sakām jums, Junkarkungs, lielu paldies, ka ieradāties šeit un runāsiet ar visu eiro kritiskāko grupu parlamentā. Paldies, ka ieradāties. Esam ļoti pateicīgi par to. And I also want to say gribētu teikt arī to, ka pēdējo pāris nedēļu laikā ļoti daudz kas ir ticis rakstīts un teikts par jums. Mums saka, ka jums patīk iedzert, ka jums patīk smēķēt. Es pat lasīju, ka pat jūs dzerot kafiju krūzīšu krūzītēm. Nu, tas mums viss ir vienalga, tas mūs neinteresē. Vai jums būtu cigareta? Lai cik dīvaini tas arī nebūtu, hm, atradīsies gan. Bet lai nu kāds arī nebūtu, tas mums neinteresē. Mēs pat esam redzējuši arī tādas nepatīkamas personīgas lietas, kas par jums tiek rakstītas par notikumiem pirms 70 un nescik gadiem. Nē, par to nevēlamies runāt, tas mūs neinteresē mums neinteresē, lūk, kaut kā dziedāšanas galdiem tā tālāk un tabloīdu presinē. Tas mums neinteresē, bet kas mums patiešām interesē, ir, kas jums sakāms par jūsu vīziju turpmākajiem pieciem gadiem Un, protams, ka šeit ir ļoti daudz cilvēku, un arī visiem šiem deputātiem šī ir pirmā reize Eiropas parlamentā. Pāris ir bijuši šeit jau iepriekš. Bet daudz, protams, tāpēc gribēs jums uzdot jautājumus. Man jāsaka, lūk, kas mūsu starpā valda tāda diezgan liela ziņkārība par visu šo procesu. Jo, protams, ka, piemēram, vismaz Lielbritānijā mums nebija ne no, nekādas nojausmas, ka Eiropas vēlēšanām bija vispār jebkāda saistība ar to, kas kļūs par nākamu Eiropas komisijas priekšādātoju priekšādātāju. Un turklāt, jāsaka, mums droši vien ir arī pāris jautājumu par to, ka parlaments vienmēr tiek eh, nu, pie, aplaimots tikai ar vienīgi ar vienu kandidātu, nav nekāds izvēles. Tas mums sarūktina. Varbūt jūs varat padalīties jūs domās par to tajā brīdī, kad mums ir iespēja pateikt jā vai nē attiecībos jūsu personu, tad turklāt tas notiks atklātā balsošanā nākamnedēļ. Mums tas šķiet ļoti dīvaini. Bet mans darbs šovakar gan. Uh, ir būt par priekšsēdētāju, un tāpēc centīšos būt pavisam neitrāls. Kam tas tīk? Ne, patiešām, patiešām es centīšos tāds būs, jo visi citi visdrīzāk uh, uzdos tad jautājumus. Tā tad lūk, laipni lūgti, un jums vārds. Chair, good evening, ladies and Priekšādātāji, jā, labvakar, man tiešām liels prieks būt šeit. Esmu ieradies uz šo talpu. Redzu, ka arī jūs šeit ir ārkārtīgi daudz. Jo, nu, acīm redzot, esmu tāds īsts Eiropas federālists, un jūs esat īsts Eiropas federālists. Tā tas izskatās. Jūs vēlējiet, pa, vēlēties paskatieties uz kādu, kas vēlas Nā, ja jūs vēlaties redzēt kādu, kas grib pa, izbeigt visu šo pasākumu ar nāciju valstīm, tad jūs kļūdīsieties, jo tā, tāds es neesmu. Mm. Es uzskatu, ka Eiropas nācijas ir jārespektē, un tas nav nekāds tabū un vēstures izgudrojums, nē. Tas gal galā ir Eiropas Savienības kopējais mērķis. Mēs nevēlamies iznīcināt nācijas reģionus, dalību valstis, un ir, protams, jā, jārespektē nacionālās, um, nacionālai vienumi, jo tas ir tie tādi ilg, ilgspējīgi projekti, vēsturiski projekti. Un tāpēc mans mērķis nav viss palīdzēt veidot kaut kādas Eiropas Savienotās valstis. Nē, es nekad nekam tādam neesmu ticējis. Un arī šādu izteicienu neesmu nekad izmantojis. Nu, varbūt eh, to darīju vēl pirms eh, biju eh, nobriedis, varbūt tādā pubertātes vecumā, bet kopš es esmu nobriedis kā politiķis šādas izteicienas, es neizmantoju šādu retoriku, man nepatīk un domāju, ka tas tāda veida izteikumi varētu radīt nopietnas problēmas. Negribu pārāk daudz komentēt konkrēto procesu, jo es jau zinu, ka jums šis process nepatika un jums tas arī nepatiks, bet nu process šobrīd ir tāds, ka atsevišķas politiskās saimas Eiropā ir pieņēmušas lēmumu uzsākt šo vēlēšanu kampaņu ar tās augtiem elites kandidātiem. Es biju viens no viņiem. Uh, bet es zinu, ka Brītu tauta īpaši tai nerūpēja šie kandidāti, un tāpēc kampaņu Lielbritānijā es neizvērsu. Vien vienīgi iemesli pēc, tāpēc, ka tur nav mums tādas brāļu politiskās saimas tautas partija. Nu, varbūt tas mainīsies šovakar. Varbūt mēs, eh, lūk, radīsim jaunus draugus un sabiedrotos. Un gribu arī norādīt, ka jā, būs šis aizklātais balsojums, un tas savā ziņā varbūt ir jums pat par labu jo tad neviens nekad neatklās, ka jūs nobalsojāt pār mani. Odām. Nu, lūk, vismaz tā man šķiet. Vēlos vērsties pie vairākiem tādiem apstrīdātiem jautājumiem. Kampaņas sākumā es uh, prezentēju prioritātes, kā savu pirmo prioritāti es noteicu ļaut uh, Eiropai atjaunot uh, uh, izaugsmi un nodarbinātību. Es nekad neesmu uzskatījis, ka mēs varētu tērēt naudu, kurs, kas nav mūsu rīcībā. Es nedomāju, kā izaugsmē atgriezīsies, ja mēs balstīsim to uz budžeta deficītu un uz uh, parādu. Uh, mēs nevaram atrisināt deficītu ar jaunu deficītu un parādu ar jaunu parādu. Ir jāizmanto nauda, kas ir mūsu rīcībā. Tādējādi mums ir jāpiemēro dažādas politikas un varam jau iedomāties tagad, kādas tās varētu būt un arī, protams, ir jāīsteno vienotais digitālais tirgus, jānoslēdz arī iekšējā tirgus izveide Ja mums izdodas izveidot vienoto digitālo tirgu, ja mums izdosies noslēgt iekšējo tirgu tādējādi Eiropas ekonomikai, mēs sniegsim pievienoto vērtību 500 miljardu eiro apmērā tuvāko gadu laikā. Mēs, protams, šeit nerunājam par spontānu miljonu darba vietu izveidi, bet par progresīvu darba vietu izveidi. Mums ir jāīsteno šīs eh, idejas, lai eh, digitālais un eh, iekšējais tirgus varētu efektīvi darboties. Mums ir nepieciešams Eiropā izveidot Eiropas enerģētisko savienību. Mums ir jāsamazina atkarība no Krievijas un no citiem enerģijas pie, piegādātājiem. Uh, Mums ir jāizveido Eiropas, eh, Eiropā savstarpēji savienot energotīklu, mums ir jāizveido citi mehānismi, kā nodrošināt mūsu energo nepieciešamības. Mums eh, kopīgi ir jāuzsāk un jāturpina sarunas ar enerģi, enerģijas piegādātāju valstīm un jādara viss nepieciešamais, lai nodrošinātu, ka ja enerģija vairāk nenāks no austrumiem, tad mums tomēr ir jāpavēršas, jāpievēršas citiem piegādātājiem. Es uzskatu, ka mums ir Eiropa jānostāda atpakaļ uz investīciju piesaistīšanas sliedēm. Tas attiecās gan uz privātajiem, gan uz publiskajiem investētājiem. Šobrīd šīs investīcijas ir sasniegusi vēsturiski zemu līmeni, un eh, mums ir jāveicina dažādu projektu īstenošana. Kā to panākt? Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kuri ir Eiropas Investīcija bankas rīcībā, un, ja vajadzīgs, tad mums ir jāpiesaista arī jauni finanšu instrumenti. Šonadēļ es eh, tiku, tikšos ar eh, Eiropas Investīcija bankas vadītājiem, lai tiešām mēģinātu izveidot nepieciešamo ietvaru, kādā veidā nodrošināt eh, procedūru un instruments un kā nodrošināt konceptu, ko tālāk īstenosim. Es vēlos, lai Eiropa būtu pieejama un tā būtu godīga un atvērta pret visiem - iekšējais tirgus, uh, joprojām ir nepabeigts, un es vēlētos, lai Eiropas Savienība daudz ambiciozāk izturētos pret sociālo mērķu īstenošanu. Es eh, nesmu par to, ka vajadzētu turpināt trojkas instrumenta darbību. Šis instruments ir izrādījies eh, veiksmīgs, un tomēr tam trūkst eh, pāris demokrātijas šķautņu. Uh, Es eh, nedomāju, ka jaunu eh, dalību valstu iestāja tuvākajos piecos gados ir iespējama, jo neviena kandidāta valsts nav gatava iestāties turpmākajos piecos gados. Un eh, mums tiešām vajadzētu atcerēties Eiropas perspektīvu un piedāvāt to un visu laiku promotēt Rietumu Balkānos, jo šis reģions vēl joprojām ir ar traģisku vēsturisku pieskaņu. Mums ir jāturpina sarunas kuras šobrīd jau ir uzsāktas, to mēs arī darīsim, un tomēr es nedomāju, ka tiks pabeigts iestāšanās sarunas. Tāpat ir jārisina problēmas, kas ir saistīts ar migrāciju, kā likumīgo, tā nelikumīgo. Pie tām eh, migrācija abu tipu visvairāk skar ne tikai tās valsts, kurās migranti nonāk kā pirmajās - Itālija, Malta, Grieķija. Nē, mums ir jāsniedz Eiropas līmeņa atbildi šīm problēmām. Vēl bez tam vēlētos pateikt pāris vārdus par eh, Lielbritāniju. Es e, kampaņas laikā to pilnīgi skaidri pateicu, bet tā kā jūs nesakojāt manai kampaņai, tad e, mums tagad ir mazliet jāpaplašina tas, ko es teicu. Viena no manām piecām prioritātēm kampaņas laikā, patiesībā piektā prioritāte, bija izveidot e, godīgas attiecības un atklātas attiecības ar Lielbritāniju. Es vēlos, lai Lielbritānija joprojām būtu aktīva Eiropas Savienības dalība valsts un kaisnīgi iestātos par Eiropu. Tātad eh, es vairāk domāju par Lielbritānijas iedzīvotājiem, jo Eiropieši kontinentā mums ir jāatcerās, ka kontinents varbūt nebūtu brīvs, ja Lielbritānija ar savu drosmīgo rīcību nebūtu iejaukusies un palīdzējis visām pārējām Eiropas nācijām pirms daudziem desmitgadēm. Tātad es ļoti augstu novērtēju to, ko Lielbritānija ir izdarījusi, un es vēlētos, lai pilnīgi visi briti pragmatiski paraudzītos uz eh, dažāda veida Eiropas problēmām. Tātad es vēlos eh, godīgu dialogu ar Lielbritāniju, ne tik daudz varbūt ar Lielbritānijas politiķiem, bet eh, kā notiek lēmumu pieņemšana Lielbritānijā. Ir, eh, protams, eh, likumi, ko ir pieņēmis parlaments, un šobrīd eh, Liebritānijas valdība sagatavos sarakstu prasības Eiropas parlamentam un Eiropas institūcijām, un mums par tiem būs jārunā. Es neesmu pret to, ka pēc būtības šad tad dažādos domēnos mums ir jāpārskata kompetence un iespējams, ka kompetence var tikt nodots tālāk vietējiem parlamentiem. Bet eh, ja Lielbritānija vēlas veicināt eh, Eiropas koherenci, tad eh, varbūt, ka mums ir jāsēžās pie viena galda. Briti ir nākuši klajā ar idejām, mēs uzklausam viņus, bet Britiem ir jāuzklausa arī mūsu Tā tad vēlos atklāt dialogu. Mums visiem Lielbritānija ir nepieciešama, un mans personālais un arī institucionālais viedoklis ir tāds, ka arī Lielbritānijai ir nepieciešama Eiropa. Bet, eh, protams, mums ir jautājumi, kuros mūsu viedoklis nesakrīt. Paldies! Thank you. Thank you. Now, uh... Paldies! Nu, un tagad ko darīšu? Mēs eh, jautājumus izteiksim pa grupām. Es norādīšu uz jums, iepazīstiniet ar sevi, iepazīstiniet ar savu partiju, uzdodiet jautājumu, izsakieties lakoniski, īsi. Un laukumā lūkšu Davidu Brēlī, kas ir līdzpredzents EFDD grupā, uzdot jums pirmo jautājumu. Lūdzu. Grācija. <clears throat> Tanto. Paldies. Kā līdz priekšsēdētājs es pateicos mūsu viesim par to, ka viņš ir ieradies. Mūsu grupa eh, tic formāli tiešai demokrātijai, lai visi svarīgāk, vissvarīgākos lēmumus tieši pieņemtu iedzīvotāji. Šodien laikā arī mēs uh, saņēmām jautājumus, kādus jums vēlētos uzdot. Uh, Vienkāršie pilsoņi uzdošu trīs jautājumus. Vispirms, ko jūs domājat par tiešo demokrātiju? Vai jūs būtu gatavs arī to atbalstīt un veicināt? Otrs jautājums, ko jūs domājat arī par. Uh, uh, Eiropas attīstību, un trešais ir, eh, ko jūs domājat par investīcijām ehm, mazajiem, eh, vid, eh, mazos vidējos uzņēmos, viņi cieši arī no šo 3% noteikumiem. Mēs zinām, ka notiek vēl sarunas, bet mēs vēlētos, lai jūsu klātbūtni šeit mēs varētu arī uzklausīt jūsu nostāju. Miligācija. Paldies. Es domāju, ka jautājumi par tiešo demokrātiju ir jāatrisina nāciju dalību valstu līmenī. Es nezinu, kā Eiropas kontinentā, Eiropas Savienībā mēs varētu organizēt referendumu visās valstīs tajā pat dienā par vienu to pašu jautājumu, jo varētu būt, kā vieni saka jā, un citi saka nē. Varētu būt arī tā, ka mazākās valsts valstīs varbūt nebūtu tik liela teikšana kā lielākajās valstīs, līdz ar to es nesmu par šo referendumu sistēmu, kas piemērotos visām eh, valstīm, bet nācijas ir brīvs to darīt. Es organizēja Luksemburgā arī uh, referendumu par uh, Eiropas Savienības konstitūciju, kāds bija arī Nīderlandē un Francijā. Uh, Luksemburgā tātad tika norganizēts referendums arī par šo pašu jautājumu. Tas bija otrais referendums uh, 80 gadu laikā Luksemburgā, un līdz ar to mēs neesam tieši pieraduši arī pie šīs tiešās uh, pilsoņu uh, gribas paušanas. Organizēju šo referendumu, jo es arī paziņoju, ka es uh, demisionēšu, ja Luksemburga neteiks jā. Uh, jo referendums bez politiskās sankcijas ir uh, uh, pilnīgi neliederīgs. Ja pilsoņi izsakās negatīvi pret kādu valdības uh, vai ja, vai, parlamenta vairākumu projektu, ja pilsoņi saka nē, tad viņi saka arī nē tiem, kuri ir uzdevuši šo jautājumu. Es saku jā nacionāliem referendumiem, es saku nē Eiropas referendumiem, jo, godīgi sakot, Eiropas tauta kā tāda jau nepastāv. Un es to zinu. Tādēļ arī jūs man nevarat prasīt organizēt o, Eiropas tautas referendumu, jo šī Eiropas sabiedrība, Eiropas tauta nepastāv. Esmu pār uh, demokrātiskiem procesiem nacionālā līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī. Tālāk, kas attiecas uz uh, šiem uh, finanšu jautājumiem, skaidrs ir arī, ka monetārajā ekonomiskajā savienībā idejas, um, protams, ir un ir jāievēro vairāk nosacījumi, ir stiprināta budžeta disciplīna, jo īpaši runājot par fiskālo harmonizāciju, un arī jākoordinē dalību valstu, ja pareizāk sakot, Eirozonas valstu eh, budžeta politikas. Trešais jautājums, ko jūs uzdevāt? Es esmu par to, lai tiktu piemērots stabilitātes izaugsmas pakts, kāds tas ir. Tā skaitā arī jāpiemēro elastības elementi, kas tur ir ieviesti kopš reformas, uh, kas īstenota 5. gada martā. Es esmu pret uh, pārspīlētu uh, Eh, taupības režīmu, kas ļoti smagi skar eh, vajākos mūsu vidū un eh, ļoti ilgi arī domāju par to, kurus valsts izdevumus mēs varētu izņemt no stabilitātes izaugsmas pakta, kā jau es teicu, šajā paktā ir elastības elementi, kurus mēs varētu izmantot. Vēlos Eh, nodrošināt arī kredītu eh, ap eh, plūsmas starp bankām un maziem vidiem uzņēmumiem, tagad strādāja ar Eiropas investīcijas banku, lai īstenot šāda veida um, projektus, bet ja jūs izņemat no pakta valsts izdevums, tad kā jūs atbildīs, atbildēsiet uz citiem, uz citām šāda šādām pašām idejām. 2005. gadā, kad reformējām paktu, bija tie, kuri arī vēlējās izņemt no pakta investīcijas izdevums. Tas nozīmē, ka mums ir jāvienojas vispirms par to, ko tad nozīmē investīcijas. Bija arī citi, kuri, kā es, ieteica no pakta izņemt arī sadarbības finansējumu. Citi teica, ka nē, budžeta izdevumi nevar vispār tikt iekļauti stabilitātes paktā un, un ka ir jādara, jārīkojas citādāk. Thank you. Thank you. Paldies. Nu šķiet, ka es sapratu vismaz jūsu domu par referendumu, ja nevis citu pārējo. Kāpēc jūs gan uzstājat joprojām to? Nē, nē, es jau te tik tā niekojos. Viens, domāju, no galvenajiem punktiem ir tāds, ka galvenais iemesls, kāpēc ir pieaugušas eiroskeptiskā kustība un partijas, jo ir tas, ka ir jau ļoti labi teikt, ka lūk, mēs realizējam nāciju valstu tiesības organizēt referendumu, bet problēma ir tāda, ka Eiropas Savienības iestādes nav īsti respektējušas šādu referendumu rezultātus. Dānija nobalsoja pret, eh, īrija divreiz nobalsoja pret. Atkal viņiem lika balsot otrais, tāpat Dānijai, Francijas gadījumā un Nīderlandes gadījumā viņi pateica nē, bet tad tas vispār tika ignorēts un tika vienkārši konstitūcija pārsaukt par Lisabonas līgumu. Nu, tā tad es domāju, tā ir viena no šīm lielajām strīdu sābola pusēm. Un, nu, jā, es. Uh, balsoja arī Luksemburgā šajā e, balsosiet pret kustības laikā, un mums tomēr bija 44% balsu. Jā, man bija 56, viņš saka, es zinu, zinu, visu to zinu. Bet tik un tā līgums nestājās spēkā. Lai nu, kāds arī nebūtu šīs debats, mēs varam, protams, turpināt, bet ja mēs tagad sāksim e, nu, e, pētīt, kāds rašības ar konstitūciju līgumu, tad mēs diezko tālu visu ar to šovakar netiksim. Kurš vēlas uzdot jautājumu? Fine. Uh... Lieliski. Nu tad pa trim uzdosim jautājumus. Vispirms jums vārds. Paldies priekšādātāji Junker kungs. Vai jūs nepateiktu, kas jūs esat? Esmu Rodžers Helmers, Britu UKIP partijas pārstāvs Eiropas parlamentā un esmu bijis šī parlamenta deputāts nu jau 15 gadus. Pateicos, ka atnācāt. Mani pārsteidza jūsu bažas par izaugsmu un nodarbinātību. Šķiet, ka tas nav nekas oriģināls. Mēs visi par to domājam. Jūs uztraucaties par to, ka mazinās investīcijas Arī tur mēs varam jums piekrist, bet gribu jums vaicāt, lūk, vai nav tā, ka iemesls šai izaugsmes trūkumam un bezdarbam, it īpaši Dienvidē Eiropā, ir tas, ka trūkst un investīcijas ir tiešas sekas Eiropas politikai. Eiro valūta ir bijusi ekonomiska katastrofa un ir pla, vērsusi plasmā visu šo nabadzības sērgu. Pa, Pārliecīgs regulējums ir panācis to, ka mazie uzņēmumi nepieņem darba jaunu cilvēkus un neizvērš savu darbību. Savukārt enerģijas tirgas tiek turī, turēts tāds kā burbulī un enerģijas politikas rezultātā šeit ir tāds enerģijas cenas, ka visi enerģiju intensīvi patērējošie uzņēmumi ir pārvākušies uz ārzemēm un līdz ar to paņemši līdz arī investīcijas. Kas mums būtu jādara, ja vēlamies, lai aug zāli, tad tādā gadījumā vajadzētu no Mauriņa nolasīt akmeņus. Paldies, Rodžer! Fabio, no aizmugures, lūdzu. Labvakar. Labvakar, priekšsēdētāji, jaunieši un uh, bezdarbs. Uh, ir sasniedzis ārkārtīgi lielu rekordu mūsu kontinentā. Grieķijā runa par 59%, Spānija 54%, 46% Itālijā un arī Horvātijā, Kiprā 40%. Tā ir sociālā drāma, tam ir ārkārtīgi smagas sekas attiecībā arī uz pāršnāvnieku skaitu, eh, kāds pētījums norāda, ka Itālijā 13. gadā par 67% ir palielinājies eh, pāršnāvību skaits, kas ir veikts ekonomisku iemeslu dēļ dēļ galvenokārt pašnāvības izdarējuši eh, bezdarbnieki un uzņēmu vadītāji. Ko komisija ir iecerējusi darīt, lai eh, cīnītos pret eh, šo problēmu? Un vai jūs un kādā veidā izbeigsiet to, ko mēs saucam par sociālo uh, slepkavību? Vēl viens jautājums šajā raundā. Uh, I'm Peter Lundgren, representing the Sweden. Es esmu Pieters Lungars, es pārstāvu Zviedru demokrātus, un uh, vispirms es vēlētos pajautāt, kādā veidā, Junker kungs, jūs atšķiraties no eiro federālistiem, ja jūs neesat eiro federālists, jo ir daudz, kur apgalvo, ka esat. Jo balstoties uz jūsu komentāriem, vairāk vakar Eiroparlamentā jūs par tādu var uzskatīt. Mani pirmie iespēja parlamentā pirmā nedēļa, es esmu Trānu komitejas koordinators un šī pirmā sēde bija ārkārtīgi dīvaina. Es eh, saņēmu ēpastu e pirms šīs sēdes ēpastu, e lūdzu paņemiet līdzi savu balsošanas kartiņu, bet neko mēs tur nebalsojām. Viss jau bija panākts ar vienošanām iepriekš. Kur tad ir demokrātija? Uh, vai mēs šeit spēlējam demokrātiju, jo jums tomēr būs jāpiekrīt man, ka mēs jau šādi nekad neesam definējuši demokrātiju. Junkerkungs, mēs neesam pret Eiropu. Lielisks kontinents, brīnišķīgi, mēs visi strādājam kopā un tomēr mūsu suverenitāte, mūsu karoks un tā tālāk. Un tomēr mēs esam pret Eiropas Savienību ar visu šo cirku ar augstiem amatiem un amatu maiņām. Tātad mans jautājums, ja jūs varat mums piedāvāt vai vismaz pateikt, ko jūs darīsiet EFDD grupai šajā parlamentā? Great stuff. <laughs> Lielisks jautājums, nevar noliegt. Lūdzu. Oui, enfin, je vais tout faire pour... Jā, es darīšu visu, lai nākamreiz jūs vairs nebūtu tik skaitliski daudz. To es varu darīt jūsu grupai. Un, ja šeit tiešām jūsuprāt nav demokrātijas, tad nu, jūs, jums ir jāstrādā, lai jūs uzlabotu savu, sava darba un parlamenta uh, darba demokrātiskos principus. Tad. Mm. Kā es atšķiros no federālistiem apvienotā karalistē? Nu, man bieži vien pārmet to, ka es pārāk lielu uzsvaru lieku tieši uz nāciju uh, ideju un ka es pārāk uzstāju subsidiaritātes principu. Un, nu, jo es tiešām uzskatu, ko var labāk izdarīt valstis, reģioni, vietējās pašvaldības, tad tas ir jādara arī atbilstīgajā līmenī, un nevis ir jādara Eiropas līmenī. Uh, Es ne, nedomāju, ka visām problēmām ir jābūt Eiropas Savienības problēmām. Arī ģimenes tiesības, piemēram, ir dalību valstu pārziņā. Es nevēlos tādu Eiropas Savienību, kas iejaucas pilnīgi um, visos uh, Eiropas pilsoņu dzīves aspektos, ikdienas dzīves aspektos. Uh, Nevēlos uh, šeit akumulēt kompetences Eiropas Savienībā vai šeit Briselē, kā bieži vien tas tiek vienkāršots. Nu, federālists angliskā nozīmē tas ir kāds, kurš vēlas centralizēt. Federālists, kā to saprotu, uh, es ir uh, tāda persona, kas vēlas decentralizēt to, kam nav jābūt centrā un kam ir jābūt tieši e, jānodod tādā līmenī, kur vislabāk attiecīgās problēmas jautājums var atrisināt. Es neesmu federālists. Dažkārt, jā, es piedalos tādā e, federālistu klubā, man vienreiz to arī teica, man ir e, jādeklarē visas savas uh, interesi, tā kā es nesmu miljardieris, man arī nav akciju, es nepiedalos mm, multinacionālos uzņēmumos un tā tālāk, tad jādeklarē arī, ka es neesmu tagad arī federālists. Federālistu klubā. Nē, es neesmu kāds, kurš vēlas stiprināt centru, eh, darīt to muļķīgi, nodrot kaitējumu valstīm. Bet tur, kur notiek uh, pilnvērs koncentrācija, kur uh, dalība valstīm uh, nav pietiekams kompetences, lai varētu darboties starptautiski, tad mums tas ir jāno, jādara Eiropas līmenī, jo tas tad ir efektīvāk. Atbildot jūsu jautājumu. Nākie Es esmu kāds, kurš domā, un es daļai atbild arī uz otru jautājumu, esmu kāds, kurš domā, ka šī bezdarba situācija būtu vēl lielāka, ja nebūtu vienotās valodas. Es esmu bijis 20 gadus pēc kādas finanšu ministrs, un, ka, ik, un man vajadzēja regulāri braukt uz Briselē piedalītos arī uh, monetārā sanāksmes, man bija arī tas, tā privileģija uh, arī redzēt, ka tā karaliste iestājās un pēc tam izstājās arī no šīs uh, savienības, bet nu. E, kopš ir pieņemts eiro, ir lielāka kārtība un arī Īrāks kara laikā, Ukrainas kara laikā, arī ļaunākajos finanšu krīzes eh, periodu laikos, kas skāra Eiropu, ja mums nebūtu bijis eiro, Eiropa šodien būtu monetārā karā. Francija pret Vāciju, Vācija pret Spāniju, Spānija pret Itāliju. Es pats piedzīvoju šo vēsturi. Jā, jūs man uzdodat jautājumus, jums atbildu. Jā, izskatās, ka sanāksim kļūst aizvien interesantāk. Es ticu, un to arī saku, ka bez disciplīnas, kādu mums uzliek eiro, situācija būtu ļaunāka. Tas nenozīmē to, ka mūsu piemērotās politikas iepriekšējo gadu laikā, ka visas politikas bijušas absolūti pamatotas un saprātīgas. Es esmu par to, lai visās Eiropas um, dalība valstīs tiktu ieviesta minimālā alga. Es uzskatu, ka katrs darbs ir jāatalgo un ka katram darbiniekam ir jāspēj izdzīvot un dzīvot no valsts, no algas, ko tas uh, saņem. Es esmu par to, lai visās dalība valstīs arī tiktu noteikti šī minimālā garantija respektētā alga. To es daru arī savā valstī, vēlos, lai tas tiktu īstenots visā Eiropā, bet nu, mēs nevaram pieņemt tiesisko aktu un uzspiest to visām valstīm, jo tas lielā mērā ir dalība valstu kompetencē, nacionālā kompetencē. Es nevaru piekrist jums, esmu daļēji, daļēji varu piekrist jums. Tas jau ir daudz. Thank you. Uh, you're... Paldies. Jums ir taisnība. Federālisms ir nepareizs vārds. Un uh, nav jau tā, ka mēs runājam par federālismu. Un, uh, tas ir, uh, mēs iestājāmies pret uh, centralizētu pārvaldību. Tātad uh, tiešām mēs šo vārdu lietojam nepareizi Eiropas debarlēs. Tātad nākamajam došu vārdu kam? Yes. William. Um, um... Paldies. Junker kungs, pasakiet lūdzu, kas jūs esat. Viljams Dārtmats, eh, apvienotās karalīs neatkarības partijas deputāts. Junker kungs, vai jūs projām uzskatiet, ka brīva iedzīvotāja pārvietošanās ir pamattiesības? Pat tagad, kad šobrīd ir skaidrs, ka eksistē ārkārtīgi lielas atšķirības starp eh, dažādu dalību valstu ieņēmumu līmeni. Priekšsēdētājs, paldies! Okay, uh, vorrei chiederle. Es vēlos uzdot jums jautājumu. Mani sauc Džolija Moja no Piecvaigžņu kustības Itālija. Vēlos norādīt uz to, ka Eiropā ir ļoti lielas bagātības tieši pārtiks lauksanīcības jomā arī bio daudzveidība. Uh, Atbilstīgi informācija, ko saņemam no ASV, ASV prasa, lai Eiropas pārtikai vairs nebūtu visi šie logo, kas ļauj atpazīt vietu, kur un kurš ir sāražojis attiecīgo produktu. Tas nodarīt lielu kaitējumu mūsu mazajiem ražotājiem atbilstīgi jaunākajiem Eiropas normatīviem. Daudzi produkti tiek ļoti standartizēti un uh, varētu tur arī tikt izmantoti ģenētiski modificēti organismi. Kā jūs esat iecerējis aizsargāt šo Eiropas uh, specifiku? Paldies! Un jūs tagad? Jonathan Arnott, um, Jonatans Anārts, es esmu no apvienotās karalists neatkarības partijas un pirmo reizi parlamentā šeit. Eiropas vēlēšanās apvienotajā karalistē pusi no balsīm tika nodota par eiroskeptiķiem vai arī tā saucamajiem dualistiem tādiem kā e apvienotās karalistas neatkarības partija. Jūs teicāt, ka jums ir māsu partija apvienotajā kartijā, bet brīvība partija, kura ir tā saucamā apvienotā karaliste EPP, viņi saņem 1,7% vēlētāju balsu. Mans jautājums par tā saucamajiem top kandidātiem. Tas nedarbojās, jo, kā jau jūs pats teicāt savos ievadvārdos, nav jau tāds, tāda lieta un tāda nācija kā eiropieši. Pār par no, pa, no apmēram 500 um, tātad apvienotās karalists vēlētājos atbaldīja un arī Šulcs apgaldi, at, atbalstīja, un tomēr parlamenta lielākās grupas vienojās, ka jūs tiksiet izvirzīts par komisijas priekšsēdētāju kandidātu. Kā jums šķiet, kā uz to raudzīsies Lielbritānijas iedzīvotāji? Un vai jums nešķiet, ka tas vēl vairāk pabīdīs Lielbritāniju uz izstāšanās no Eiropas Savienības ceļa? Junkers. Vai jūs uzskatiet, ka divas lielākās uh, Eiropas parlamenta partijas veido vairākumu? Un tomēr man patika jūsu sniegtā informācija, jo kaut arī es eh, nepazīstu visus eh, Eiropas parlamenta divu lielāko grupu deputāts, es neesmu pārliecināts, ka viņi visi balsos par mani. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es tomēr viesojos visās politiskajās grupās. Kad es teicu, ka eiropieši kā nācija neeksistē, ko es ar to domāju? Eiropieši neinters, neeksistē kā nacionāla nācija, kāda ir veidojusies daudzās dalību valstīs simtiem gadu. Es esmu jurists un patiesībā juristi nezinot, kā, kā, kā to nosaukt, tad eh, viņi to sauc sui generist, bet eh, tādējādi mēs nevaram runāt par eiropiešiem kā par nāciju. Tikai šā iemesla dēļ es eh, nesaprotu, kāpēc eh, daudzi man sauc par federālistu, protams, Esmu pārliecināts, ka šajā daudzveidīgajā kontinentā ir nepieciešams nacionālās suverenitātes puzlī apvienot nācijas, jo nācijas katra pati par sevi šobrīd vairs nespēja nodrošināt to, ka viņu suverenitāte nāks par labu jau kam. Biodaudzveidība jūs jautājums vēlējos norādīt. Tā kā šķiet jūs atsaucaties uz sarunām, kas pašlaik notiek starp Eiropas Savienību un ASV pār brīvās tirzniecības nolīgumu. Es vispirms esmu par, protams, šo nolīgumu, jo es uzskatu, ka tas uh, nesīs labumu gan Eiropas, gan uh, Ziemeļamerikas uh, tautām, taču šo sarunu ietveros uh, Mēs nevaram uzvesties tā, kā mēs būtu gatavi veikt visa veida kompromisus tikai, lai parakstītu šo nolīgumu. Es nedomāju, ka mēs varam atteikties no savām uh, nostājām, piemēram, attiecībā uz sanitāro aizsardzību. Es domāju, ka datu aizsardzību arī mēs nevaram apspriest šajās sarunās, jo es vēlos, lai visi, kas tirgojas Eiropā, ievēro noteikumus, lai kurā vietā atrastos arī viņu uzņēmumu eh, juridiskā adrese. Arī šī pārtiks lauksaimniecības nozara, kas spēlē ārkārtīgi lielu lomu Eiropā un arī ASV, un mēs nevaram neviens ignorēt. Noteikums ir jāpārdomā arī ģēmo noteikumi. Man neapmierina tagad piemērotie noteikumi, ja tiek izdarīti priekšlikumi, ja padomē nav kvalificētā vairākuma pret šāda veida priekšlikumiem, tad komisija ir jālem, ja komisija nelemj, tad. Uh, tad mēs varam uh, tikt vienkārši iesūdzēt tiesā. Tāda ir demokrātiskā situācija, un tā mani traucē. Un es domāju tagad par jautājumu, vai mēs varam vai nevaram iesaistīt padomi un parlamentu lēmumu pieņemšanā, jo piešķirt pieņem tādu lēmumu, kas neatspoguļo visu valstu vēlmi, manuprāt, tās ir tāds process, nu, no, pie kā nevajadzētu pārāk pierast. Tālāk par darbinieku brīvu uh, iespēju pārvietoties. Tā ir absolūta pamatbrīvība, un tas ir līgumos. Es nedomāju, ka visi, kas uh, kas ceļo, ir tikai parazīti un noziedznieki, kas grib ļaunprātīgi izmantot citu valstu sistēmas. Mobiltāte tikai 2,5% apmērā Eiropas Savienībā, kur pretīm ASV, Austrālijā šī iekšējā mobiltāte ir daudz lielāka. Mēs nerunājam šeit par ļoti lielu problēmu. Protams, ka ir ļaunprātības. Protams, ka ir jācīnās pret ļaunprātību. Uh, Mēs jau neesam izveidojuši šo pamatu brīvību, lai ļautu ļau, tiem, kuriem ir ļaunprātīgas ieceres, tās, tiem tās īstenot. Ja dalība valsts savā likumdošanā, administrācijās, arī policijas darbībā nepiemēro nepieciešamos noteikumus, tas nav efektīvi, viņiem tā tad ir attiecīgi reaģē. Tad man jāteic, man ļoti pārsteidz par to, kā šīs debats pārvērtušās pēdējo gadu laikā kopš uh, jau desmitiem gadu, kā dinozaurs strādāja Eiropā, un uh, es biju darba ministrs, finanšu ministrs, premjerministrs, vienmēr brītu kolēģi iestājās par paplašināšanos, un tad, kad tas notika, tad iestājos par paplašināšanos tādēļ, jo nevēlējos pārāk lielu padziļināšanu, bet tagad notiek šī paplašināšanās, un kad jaunās demokrātijas iestājas Eiropas Savienībā, tagad, tagad mums sāk skaidrot, ka nē, brīvā pārvietošanās ir tikai bagātajiem un nevis nabagajiem. Un es to nevaru pieņemt. Es joprojām uzskatu, ka nacionālā līmenī dalību valstīm ir jāatrisina šie jautājumi. Nav nekāda iemesla pamata mainīt šo Eiropas pamata principu. Bet ir iemesli mainīt nacionālās administrācijas prakses. Quite right. I mean, that... Jā, jums taisnība. Davids Kameros, protams, vienmēr ir atbalstījis Eiropas Savienības paplatīšanos aktīvi un dedzīgi. Viņš to darīs jums taisnība. Viena vien no sakām, kas tam nāca līdz, protams, bija ar vienu pieaugoša darba ņēmēju plūsmu no visām Eiropas pusēm uz Lielbritāniju un citām Ziemeļa Eiropas valstīm. Bet, nu, pilnīgi skaidri gribēju konstatēt eh, to, ko jūs teicāt. Jā, tā tas, mm, tā tas pastāv jau lūk, šā tad šī brīvība pastāv jau kopš Romas līguma un nav tas apspriežams jautājums, ja? Gribu vērst jūsu uzmanību arī uz to faktu, ka Nacionālo dalību valstu ziņā ir pārliecināties, ka notiek cīņa pret ļaunprātīgu šīs brīvības izmantošanu. Jā, jā, to mēs sapratam, to es ļoti labi saprotu. Bet tātad šis pamatjautājums ir tāds, ka ne, šī brīvība, nu, ir tāda, un tas skaidrāk jau vairs nav formulējums. Lūdzu. Rosa, right. okay. Buonasera, sono Rosa D'Amato. Rezēdāmāta no pie, piecvaigžņu kustības par kohēzijas politiku viens jautājums, jo īpaši par makroekonomiskās uh, nosacītības principiem. Šis princips pārredz to, ka fondi tiek atcelti gadījumā, ja kāda valsts neievēro uh, ekonomiskās pārvaldības noteikumus. Negatīvās sēkas ir ļoti lielas. Līdz ar to kohēzijas politika vairs nebūtu tik līdzvērtīga un uh, uh godīga. Uh, Pat, ja lielākā daļa vispār eh, cilvēki dzīvo tiecīgajā valstī nav atbildīgi par ekonomisko, ekonomisko pārvaldību, tam varētu būt ļoti negatīva, nesamērīga ieteikuma uz dalību valstu iedzīvotājiem, jo šīs valsts ir ļoti atkarīgs no uh, finansēm. Vai komisija tādējādi arī var piedāvāt uz laiku atcelt maksājumus? Un pēdējais vārds šeit ir Eiropa padomēji Parlaments gan arī vispār netiek iesaistīts šāda veida lēmumu pieņemšanā, notiek tikai konsultācija. Tātad, ņemot vērā lielas atšķirības ar Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, vai jūs nedomājat, ka šādas politikas īstenošana novedīs uh, pie vēl lielāka uh, lielākām atšķirībām starp šīm valstīm. Līgumā arī tiek teikts, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina teritoriālā, sociālā, ekonomiskā kohēzija starp dalību valstīm, solidaritāte jāveicina, tad arī ņemot vērā šī parlamenta nozīmīgumu, jo tas ir vienīgais demokrātiski ielē, ievēlētais organisms, tad uh, mēs arī šajā grupā uh, uzstājam par tiešo demokrātiju vai uh, Neuzskatāt, ka mums arī vajadzētu pie, piedalīties šajās diskusijās par lēmumiem, eh, kam būs tieši ietekmes pilsoņiem, ko mēs šeit pārstāvam. Paldies. Nākamais runātājs. Uh, newly elected MEP. Esmu jaunievēlēta deputāte. Gribēju vaicāt, vai Devits Kamerons ar jums ir apspriedies? Ehm, nu, kas notiks tajā gadījumā, ja jūs kļūsiet par komisijas priekšsēdētāju, un tad kādas kompetences viņš vēlētos atkal savākt atpakaļ Lielbritānijai? Un vai šāda veida rīcībai būtu vajadzīgs atbūsts no nu, pārējām 27 dalībvalstīm? Varbūt vēl vienu jautājumu varētu uzklausīt šajā raundā, lūdzu. Laura Gea, Movimento. Laura Gea, piecu zaļu kustība. Vairāk esmu uzsvērusi. Uh, Eh, un arī jūs uzsverāt eh, tēmu par taupību, trojku. Gribētu dzirdēt jūsu izvērtējumu attiecībā uz trojkas politikas eh, piemērošanu, politikas, kuras tiek piemērotas krīzes viskartajākajās valstīs un kur netika iesaistīta, iesaistīts arī Eiropas parlaments šo politiku izvērtēšanā un piemērošanā, ņemot vērā arī sociālo ietekmi. Uh, Šis taupības režīms, kurām vajadzēja veicināt sociālo vienlīdzību, izaugsmi, nodarbinātību, taču rezultāti ir tādi, ka tiek zaudēti vēl vairāk eh, darba, zaudēts vēl vairāk darba vietas divu miljonu četru gadu laikā un arī pieauga eh, nodarbinātība jauniešu vidū, kurus eh, mēs jo īpaši šeit pārstāvam. Oui. Um... Jā, protams. Vispirms jautājums par Kamerūnu. Nu, dzīvēs māk darīt daudz dažādas lietas, bet es nevarētu šeit būt tagad Kamerona kunga pārstāvis. Jūs vēlties zināt, ko viņš domā man ir teicis, tad jūs dotiet šos jautājumus viņam. Es neesmu šeit viņa runas vīrs un viņš ir arī gal beigās pret manu kandidatūru. Mēs arī daudz neesam runājuši, tikai svētdien pavisam īsts sarunas starp mums bija. Un mēģinājām, lai saruna būtu pēc iespējas pozitīvāk, izvairījāmies no sāpīgākiem jautājumiem. Tālāk par trojku. Nu, man tagad būtu jāizvērš tāda uh, gāra uh, rūna, bet priekšsēdis noteikti to man neļaus darīt. Ir vēl vēsture arī pirms trojkas, vēsture ar valstīm, un kas nevienmēr, nevienmēr šīs valstis arī ievēroja starp paudžu uh, attiecības un palielināja budžetā pārādu un neatbilstīgi pārvaldīja savas valstis un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to arī finanšu ekonomiskās krīzes smagās sekas, kas vēl vairāk tādējādi padziļināja šo valstu problēmas. Jā, jūs sakat, nebūtu eirozonas, nebūtu šīs problēmas, bet mums bija arī citas problēmas, taču. Uh, Eirozonā mums vajadzēja apturēt degošu lidmašīnu, kas lidoja, kas bija gaisā, un izmantojām visus instrumentus, lai cīnītos pret šo krīzi, un arī izgudrojām jaunus, kādi mums vēl toreiz nebija mūsu rīcībā. Komisijai nav pieredze pielāgošanas uh, jomā, jo komisija. Uh, nekad nav izstrādājis šādu programmu. Startautiskajam valūtas fondam bija šāda ekspertīze tādējādi arī daļai vērsāmies pie Startautiskajā valūtas fonda, lai viņus varētu palīdzēt šajā darbā. Es biju Eirogrupas priekšsēdētājs un es redzēju, kā darbojas trojka. Arī redzēju, kā darbojas atsevišķi trojkas uh, elementi, un man bija kļuva aizvien pesimistiskāks, jo jo redzēju, kā prognozes, kā pamata arī tika izstrādāt šīs pielāgošanas programmas, ka šīs prognozes nebija korektas un katru reizi, kad uh, Uh, uzsākām uh, šo pielāgošanas programmas, vajadzēja arī B plānu, ka, kas mums ļautu arī pielāgoties gadījumā, ja makroekonomiskie rādītāji neattīstās tā, kā mēs to sākotnēji bijām iecerējuši, izstrādājot šo programmu. Es tagad nedomāju, kā uh, tuvāko divu, trīs gadu laikā tiks izstrādāt šādas programmas, bet es gribētu, lai mēs vienojamies, ka pirms mēs piemērojam šādu palīdzības pielāgošanas programmu, ka mēs izstrādājam ietekmes novērtējumu par to, kādas būs sociālās sekas no šāda veida programmas īstenošanas, lai mēs neiet uz priekšu gluži akli. Tāpat laikā kāds tad bija alternatīvas, nebija jau nekādas opcijas. Šīs valstis, par kurām mēs runājam, un citas viņiem nebija piekļuva finanšu tirgiem, šīs e, valsts vairs nevarēja saņemt naudu. Uh, tās bija bankrota priekšā, līdz ar to vajadzēja izstrādāt solidaritātes instruments, piemērot tos un pieprasot solidaritāti arī no valstīm, kurām uh, bija šī palīdzība nepieciešamība. Makrokondicionalitāte ir term, šis termins, ko daudzi eiropieši nesaprot, bet, nu, Mēs bieži vien izmantojam šos sarežģītos terminus par makrokondicionalitāti, un, un šī programma ir pavisam nesena. Valstis, kurām tiek piemērota šis kohēzijas programma, struktūra fonda un tā tālāk, šīm valstīm ir jāievēro vairāki nosacījumi. Mēs taču nevaram prasīt Nu, es tagad ļoti vienkārši izskaidrošu, prasīt naudu no vieniem, iedot uh, ot, uh, citiem. Tāpat laikā saņēmēji nepiemēro un, un neievēro nekādas pareizās pārvaldības noteikumus. Tādējādi arī Eiropa tiktu kritizēta par to, ka mēs neatbilstīgi izmantojam nodokļu maksātāju naudu. Un bieži vien zinām, ka uh, Eiropas piešķirtā nauda netiek pārvaldīta pēc iespējas labāk. Es vienmēr arī esmu iestājies par to, lai tiktu mainīts līdzfinansējuma noteikumu, un daļēji to esam arī uh, tos mainījuši. Un tad, tad valstis, kurām ir ļoti smags, smags sociālā krīze, kad tad, tad uh, šis uh, līdzfinansējums 5% apmērā ir, ap, ir tiešām uh, ļoti uh, daudz prasīts. Tad esam palielinājuši uz 85% šo līdzfinansējumu. Vēl pāris raunda ar jautājumiem, un tad mēs ļausim jums iet, jā, apsoli jums to. Jā. Nu, tajā, nu, diezgan neiespējamā gadījumā, kad, eh, nu, ja Skotija saņemtu iespēju atdalīties no Lielbritānijas, vai tad Skotija paliks Eiropas Savienībā, un es esmu deputāts no Skotijas, un ja tā nebūs Skotijas e, Eiropas Savienībā būtu iesniegs pieteikumu, vai tai būs jāpieņem eiro? Viens jautājums, jā, nākamais runātājs. Paldies, piedzēkšana kustība. Es vēlējos uzdot jautājumu par uh, e, ETP, S&D, ALDE uzvedību attiecībā uz uh, komiteju izveidu un uh, tika pilnībā ignorēta šī grupa, ar ko balsoja miljoniem pilsoņu. Tas ir antidemokrātiski. Es vēlētos, lai jūs publiski nosodītu visas šīs trīs uh, politiskās partijas par viņu uzvedību. <laughs> and we're going to take one more. In. Un vēl vienu runātāju šajā raundā, lūdzu. Tack så mycket! Paldies! Mani sauc Kristīna Vīnberga, un es esmu jaunievēlē deputāta no Zviedrijas. Es arī nāku no Zviedru demokrāta partijas. Junker kungs, Vispirms es kā jaunievēlēta deputāta vēlētos pateikt, ka es esmu frustrēta par to, kad es eh, sapratu, kādā veidā tiek dalīta komiteja prieksēdētāja amati. Es neesmu vienīgā, kas ir frustrēta, un patiesībā es eh, izlasīju Lisabonas līguma 17. pantu, kurā runa iet tieši par komisijas neatkarību. Tā kā tas ir interesanti. Bet mans jautājums, kas tad būs nākamais solis? Uh, Tā tad mēs, mums netiks iedalītas referentu vietas, mums nav priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka amata, mums nebūs nekas, kur ir demokrātija. Vēl viens jautājums. Par pieciem jūsu pieminētajiem pilāriem migrācijas sakarā. Tiek pieņems lēmums pieņemt vairāk politiskus lēmumus likumīgās migrācijas at sakarā. Kāds ir jūsu plāns? Man tas ļoti interesē, jo es eh, esmu pilnvērtīgi locekli Liba komitejā, un manuprāt, tas Liba komitejā būs ārkārtīgi svarīgs jautājums. Eiropas Savienībai ir eh, jāpalīdz pirms migranti ir kļuvuši par migrantiem un ieradušies Eiropā. Un visbeidzot, tas, ka jūs eh, kā komisijas priekšsēdētājs nevarat, papla, negribat paplašināt Eiropas Savienību, es jums piedāvāšu cigareti pēc šīs sanāksmes. Es noteikti ņemšu vērā jūs priekšlikumu un arī to izpildīšu, nekavējoties tālāk par paplašināšanu. Jā, es runāju par cigareti, ne par pārējo. Jūsu jautājums ir ļoti svarīgs. Bet ir arī atbild, ko vēl nevar sniegt, jo komisija vēl nav izveidota. Es gaidu komisāru iecelšanu un tad eh, redzēsim, kādas tad būs mūsu, un redzēsim arī, kādas orientācijas mums piešķir eh, līgums, un par to noteikti arī runāsim Eiropas parlamentā, jo tieši šeit arī mums būs jārunā par savu programmu. Un arī otrdien nu, es nevarēšu jums sniegt visas, protams, programmas detaļas, jo, lai attīstītu kaut vai imigrācijas, legālās, nelegālās imigrācijas jautājumu, robežu jautājumu, tur būs jārunā vairāk stundu garumā, un tad atbildīgie komisāri to visu arī paskaidros Eiropas parlamentam, kā priekšā viņi ir arī atbildīgi. Viņi sniegs jums detalizēt meklēt informāciju par šo. Jūs man uzdevāt jautājumu par parlamenta darba organizāciju. Es nezinu, kāda ir jūsu tradīcija, jūsu valstī, bet, nu, manā valstī tā, ka valdība. Uh, Eh, valdība strādā ar saviem jautājumiem, parlaments strādā ar saviem jautājumiem, tiesa strādā ar saviem jautājumiem un neiejauc citu, citu darbā. Es respektēju pilnvaru pārdalu un es nevēlos vispār iejaukties šajās debatēs, jo es detaļas tāpat nezinu. Es nepiedalījos uh, visā šajā pasākumos, ko jūs atsaucaties. Uh, Bet, nu jā, es saprotu, ka jūs vēlaties spēlēt pilnvērtīgu parlamentārieša lomu šajā asamblējā. Bet, nu, te varbūt būtu drīzāk jāvērš pie citu parlamentāro grupu priekšsēdētāju. Jūs man nedzirdat, saka Junkerkungs. Tā, je suis peut-être. Varbūt neizsakos pietiekami skaidrs, gribēju tikai pateikt, ka es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo jūs aprakstāt tādu procesu, kurā es nepiedalījos. Tad vēl viens kolēģis. Uh, Mēs gribam jūsu viedokli par šo. Pirms izsaku viedokli. Old... Mm, ir jau izveidojusies tradīcija, ka pirms es izsaku viedokli, man ir jāzina, kas ir noticis, vai tas ir noziegums, dabas katastrofa. Es nezinu, kas ir noticis. Ja man ir zināmi notikuma apstākļi, tad es varbūt jums darīšu zinām to, ko es par to domāju. Tātad es neesmu vispār iesaistīts šajā situācijā. Par Skotiju. Kolēģis man uzdeva jautājumu. Arī šeit man ir jāatbild pēc principa. Tas ir jautājums, eh, uz ko ir jāatbild Skotijas iedzīvotājiem un Lielbritānijas iedzīvotājiem. Apvienotā karaliste lems. Es eh, nedomāju, ka tas būtu viedi un pat negudri par šo jautājumu runājot, tā tad eh, izskatīt eh, šo jautājumu konstitūcijas. Es eh, neprasīju jums padomu, es jums prasīju viedokli par to, vai Skotija, ja tā kļūs neatkarīga un atdalīsies no Anglijas, vai tā paliks Eiropas Savienības dalība valsts. Tikai jūs varat uz šo jautājumu atbildēt. Skotlijas premjerministrs Simon Kungs vienmēr saka Skotijiem, ka viņi paliks Eiropas Savienības dalība valsts un tomēr eh, man eh, nešķiet, ka Barozo ir tādās pašās domās, un arī citu komisijas pārstāvi tādās pašās domās. Junker kungs. Es eh, sapratu jūsu jautājumu, ticat man, sapratu to ļoti labi. Tas ir arī jautājums par eiro, vai Skotijai tad būs jāpieņem eiro. Es tikai vēlējos vēlreiz pateikt, ka par to lēmi Lielbritānijas iedzīvotāji. Vispirms, vispirms, otrā jūsu jautājuma daļa ja gadījumā Skotija referendumā balsos par neatkarību, Skotija automātiski kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, tātad vai tai būs jāiet cauri visai iestāšanās procedūrām, vai tai būs jāpieņem eiro. Van Rompuy kungs Un Barozo kungs eh, vienmēr ir atbildējuši šo jautājumu pilnīgi skaidros teikumos. Es nedomāju, ka man šeit vajadzētu nākt klajā ar kaut kādām jaunām deklarācijām. Pēdējais jautājums rauns saka prieksēdētājs. Lūdzu, tur jautājumu uzdevējs. Salve, sono Dario Tamburrano del Movimento 5. Um, um, kustība itra komiteja. Gudrētais eh, Junker kungs. Pie, mūsu uh, kustība ļoti intensīvas noskaņot par jūsu izvēlu otrajā punktā. Jūs programmā iekļaut enerģetikas jautājumu. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgs izaicinājums, kāds būs jārisina Eiropā un visā pasaulē pēc iespējas ātrāk. Esam pārliecināti, ka tikai ātra pāreja uz dekarbonizēto enerģētikas modeli un atjauninātie enerģijas avoti ļaus atrisināt enerģētikas piegādes problēmu Eiropas Savienībā jo tai, diemžēl, nav pietiekami paši dabas resursi. Tālāk runājot par uh, klimata enerģētiku 2016. gadā, norādās to, kā komisija pasūtījis pētījumu, kur tiek norādīts, ka 40% saistošais mērķis enerģijas efektivitātei 2030. gadam, ka tas nozīmēs, ka samazinās CO2 emisijas. Uh, Uh, analogā procentu līmenī. Tālāk, kas attiecas uz e- atjauninājumiem enerģētikas avotiem, šeit tiek runāts par 27% vērtību. Tas ir saistoši, bet tikai Eiropai kopā un nevis katrai valstī atsevišķi. Tādējādi jautājums ir, kā detalizēti esat iecerējuši strādāt, lai īstenotu 2030. gada enerģētikas klimata uh, pakotni un kā tas ir savietojams ar esošo taupības politiku un nacionālajām politikām, kas iet patiesībā pretējā virzienā. Paldies! Okay, Labi, vēl pāris eh, jautājumu uzdevējiem vārds. Paldies! Labvakar, Junker kungs, mani sauc Paletridž un es esmu UKIP deputāts no Anglijas vidienes. Jūs runājāt par nodokļu standartizāciju visā Eiropas Savienībā. Uh, Kā tas eh, sasaucās ar to politiku, kuru jūs īstenojāt, esot Luksemburgas premjerministra amatā, kad eh, tika panākts vienošanās ar starptautiskiem uzņēmumiem, izveidojot virtuālu nodokļu paradīzi? Un tāpēc es vēlētos dzirdēt par to, kādā veidā jūs tagad, kā komisijas priekšsēdētājs, eh, varēsiet tālāk strādāt uz saviem iepriekšējiem lēmumiem. Paldies, priekšsēdētājs saka, un pēdējais jautājums tur. Labvakar, labvakar un sveicināt šeit Junkeronks. Es esmu uh, arī pārstāvis no UKIP partijas. Ņemot vērā to, ka jūs plānojat uh, izveidot uh, Eiropas Savienības skolas, vai jūs piedāvāsiet uh, Kamerona kungam kursu demokrātiskās vēlēšanās un sarunvešanā? Tas būs atkarīgs no tā, cik viņš būs gatavs par šiem kursiem maksāt. Runāju tagad par uh, fiskālo standartizāciju, nodokļu standartizāciju. You... Man uh, radās iespējas, ka jūs esat. Es uh, nezinu, es, tā ir sistēma kad Eiropas Savienība kaut ko vispār panāca e, nodokļu harmonizācijas jomā, tad tas bija Luksemburgas prezidentūras laikā, 91. gadā. Toreiz mēs ar Lielbritāniju mums izdevās vienoties par, par PVN un akcijas nodokļiem. 97. gadā, kad es biju Ekofin prieksēdētājs, uh, tajā laikā es biju jau bijis arī um, Luksemburgas priekšsēdētājs. Mēs panācām vienošanos ar eh, Lielbritānijas valdību par tā saucamo izvairīšanos no šīm nodokļu paradīzēm. Mēs eh, pieņēmām lēmumu par negodīgu nodokļu politiku. 2013. gada aprīd, aprīlī es Luksemburgas parlamentā paziņoju, ka banku noslēpums, kas bija beļģu, luksemburdziešu un austriešu banku tradīcija, es pateicu, ka mums ir jābeidz šī tradīcija un patiesībā līdz ar to no 2015. gada 1. janvāra Luksemburga arī pievienosies sistēmai, saskaņā ar kuru notiek bankas datu aktu automātiska nodošana atbilstīgajām iestādēm. Viss šis darbs ir jākoordinē. Tas, ko es ar to domāju, tad arī nodokļu maksātājs lielās kompānijas, tātad tās parasti šos nodokļus un arī savus sēdekļus pārvieto no vienas vietas uz otru, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Un, eh, jā, tas nav pretrunā ar to, ko es esmu darījis pagātnē. Un eh, parlamentā Vienmēr es esmu teicis, ka runājot par, izvairī, pa, par nodokļu paradīzēm, daudzi finanšu centri mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un ārkārtīgi striktiem, jo mēs nedrīkstam kļūt par rotaļlietām lielo uzņēmumu rokās, un arī finanšu industrijas rokās mēs nedrīkstam kļūt par alzaldāteņiem. Al Ir jābūt otrādi, ka mēs viņus kont kontrolējam. Jā. Jūs uzdevāt arī jautājumu par enerģētikas jautājumiem un par eh, Eiropas Savienību. Enerģētikas pakotnes piekrīt, eh, man ir prieks, ka jūs piekrītat manis sacītēm, ka tiešām šī nu ir steidzamība, steidzamības situācija mm. politika, ka, kur ir 20, 30 dažādi elementi, visu mēs nevaram eh, tagad visu aps, izskatīt, un oktobrī arī Eiropā dome uh, runās par konkrētiem mērķiem. Um, man ir ļoti svarīgs ne tikai šīs uh, samits, bet arī 15. gadā konference Parīzē, kur runāsim par enerģetikas efektivitāti. Es domāju, ka mums ir jābūt daudz ambiciozākiem un jāuzlabo enerģētiskā efektivitāte tad pie šīs arī strādāšu. Labi, liels paldies, tiešām liels paldies. Visu mūsu vārdā es gribētu teikt jums milzīgu paldies par to, ka veltījāt mums tik daudz laika, bijāt ļoti devīgi savās atbildēs. Un tīri no britu perspektīvas raugoties, jūs pateicāt lietas patiešām ļoti skaidrā veidā, tik skaidri, kas ļaus patiešām ietekmēs arī tālākās debatas turpmākajā laikā. Un, nu, tiksimies parlamentā, plenārsēžu zālē nākamnedēļ. Lielas paldies vēlreiz!